Uh, so could I invite you to uh, take your places? Uh, welcome to this afternoon's meeting. Laipni lūgt šajā pēcpusdienas sanāks. I apologize. Atvainojos par to, ka uh, šīs nav pietiekām liela zāle. Es zinu, ka liela interese par balsojumu un tie, kuri klausās uh, blakus telpā, atvainojiet, ka, diemžēl, nevarējāt ierasties šajās uh, zālē. Lūdzu, disciplīnu apsēdieties, lai varam sākt darbu. Un pirms sākam balsošanu. Urskundze, kura ir budžeta referente šogad uh, par budžeta jaunu procedūru, jautāja, vai, varētu, vai viņa varētu tūlīt pat uh, informēt jūs, jo termiņa periods ir ļoti īs. Ar jūsu atļauju kolēģi aicinu arī izteikties par šo jauno procedūru un kas mums eh, šajā sakrā ir jādara. Lūk, jums vārds. Tagad eh, mums ir Lisabonas līgums, kas stājies spēkā. Klusumu lūdzu. Un sakarā Lisabonas līgumu Mums ir vairāk tiesību kā parlamentam, un nākotnē būs tik eh, vienmēr divi lasījumi, nevis eh, tikai viens. Tas ir viens elements. Šogad ir arī īpašs elements, ņemot vērā to, ka komisija tiek iecelta, tai vairs nav laika iesniegt uh, savas vadlīnijas 2011. gada budžetam. Uh, Un parlamentam būs jāveic sagatavošanās darbs un jādod savs atzinums pēc iespējas ātrāk. Un sekas ir tādas, ka 4. martā budžeta komitejā mēs balsosim, un ja mēs gribam kā komiteja kaut ko iesniegt, tas ir jādara tikai caur koordinatoriem. Šodien es iesniegšu vēstuli par vadlīnijām un lūgtu Uh, koordinatoriem pēc tam um, padarīt situāciju skaidrāku grupās. Es atvainojos, bet diemžēl pašlaik nav citas iespējas, kā rīkoties. Think, um, Mums būs vēlāk uh, pēcpusdienā koordinātora sanāksme, un tad runāsim par to detalizētāk, bet ļoti svarīgi visiem komitejas locekļiem būt lietas kursā par šo procedūru. Labi? Labi. Aicinu cilvēks, kur ne, nevar atrast sēdvietas. Lūdzu, atrodiet uh, to klausīšanas telpā. Mēs nevaram vienkārši gaidīt, uh, ka cilvēki šeit stāv un uh, runā. Atvainojiet, ja nav pietiekami daudz sēdvietu visiem, bet mums ir jāspēj koncentrēties, un darbs būs ļoti sarežģīts, balsojums būs ļoti komplekss. No right. Well, I'm sorry we have no listening room, but... Uh... À, atvainojiet, nav uzklausīšanas zāle. Bet, ja cilvēki tomēr paliek stāvus, lūdzu, nerunājiet. Paldies! Un tad turpinām darbu. Par Šarmas kundzes ziņojumu. Mēs izmantosim balsojumu kārtas. Mēs neizmantosim tās nepār visu laiku, bet dažkārt tos izman, tās izmantosim. Mēs pārbaudīsim vispirms sistēmu, vai darbojas. Lūdzu, ievietojiet savus balsojumu kartus un vienkārši tagad pārbaudīsim, vai elektroniskā balsošanas sistēma darbojas un uh, kāds ir grupas skaits. Vienkārši pamēģināsim, testēsim sistēmu. Tad lūdzu, kurš balso par uh, EPP grupu? No EPP grupas. Who is... No, not Mrs. Gephardt. Who is voting for the EPP? EPP grupa lūdzu balsojiet tagad. EPP grupa lūdzu nobalsojiet, tādēļ mēs redzēsim, kurš šeit ir. Okay. 17, 17 balsis, EPP balsis. Jums varbūt tikai 14, tad lūdzu trīs no jums nebalsojiet. Lūdzu, mums vajadzēja 14, 3 kārtas, lūdzu izņemiet. Kurš tad nebalso? 16 tagad ir, tagad vēl divas, lūdzu. Atsauciet, lūdzu, kurš nebalso? Nu, tagad jau ir 17. Nē, tagad 16. Tad ir īstenībā rodas vairāk balsotāji, nevis mazāk. Joprojām vēl 16. Vajag 14, lūdzu ātrāk darbojieties. Tagad 14 ļoti labi. Nē, tagad jau ir mazāk par 13. Right. Good. So one more can vote. I don't mind if it's 13, that's fine. Vēl viens var balsot. Tātad 14 kopā. Lūdzu, EPP, esiet tikai 14. Tad S un D. Lūdzu, balsojiet, S un D grupu. Kurš par? Desmit. Ļoti labi. Ļoti labi, desmit. Jūs arī, jūs arī esat atļaut būt desmit. Lieliska organizācija Aldi grupa lūdzu. Tagad balsojums Aldi grupa balsojiet, lai redzam, cik jūs esat. Divi. Četri. Labi. Četri, ļoti labi. Un tagad lūdzu zaļā Zaļie grupa. Balsoja 2-3. ECR. Tagad balsojiet, kas pārstāv ECR. 4. Es nebalsoju. 3, jā, ļoti labi. Goja grupa, lūdzu, balsojiet. 2. Tas ir kungs kundze. Jā, jūs to varat darīt, lūdzu. Un arī tie neatkarīgie. Salīnī kundze nav šeit. Labi, lieliski. Tad varam pārīt pie balsojumu tagad. Par šādi Mozes kundze ziņojumu. Vai jūs ko vēlties teikt pirms uh, sākam balsot? Thank you. Nu, iespējams, ļoti īsi. Gribu pateikties eh, kolēģiem par lielisko sadarbību, kāda mums ir bijusi. Um, beigu rezultāts. Uh, nu, varbūt nebūs tāds kā gadiem, bet jebkurā gadījumā gribu pateikties visiem, ar ko mēs kopā strādājām, kas bija cieši iesaistīti. Mums bija daudz, kas nodarbojās ar šo lietu, un viens ir pilnīgi skaidrs, un tas ir pozitīvs elements. Uh, ļoti daudzi iesaistījās, lai raudzītos, kā mēs varētu marķēt pārtikas produktus nākotnē. Un pateicos visiem, kas iesaistījās. Good, okay. well, Jā, paldies. Es tiešām arī paveikusi lielu darbu, tieši strādājot pie kompromisiem. Par Šaldemos kundz ziņojumu pirmais. Punkts pirmais eh, groz, eh, kompromiss grozījums. Lūdzu, par. Pret. Atturs. Pieņemts. Vienmēr, ka 910 atkrīt, un tagad pārējām pie 11. grozījuma. Šaldimos grozījums, 11. grozījums par. Elektroniski balsosim. Sāksim balsot elektroniski. Par 11. grozījumu. Beidzam balsot. 19. Tātad es pirmo reizi izmantošu elektronisko balsojumu 19, 19 pār 17 pret 1 atturs. Pieņemts. Pāriem pie otrā panta. Mums ir mutiskais grozījums no piecām politiskām grupām, par kurām balsosim par. Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to 17, 112 atkrīt, un tagad pārējiem pie 12. grozījuma. Šāda moza. 12. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad pārējiem pie mutiskā grozījuma numur 2. Pieļauju, ka jūs to atbalstāt. Labi. Kurš pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 113 atkrīt, un tagad pārējām pie 13. grozījuma. Šādi no skundas grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārējiem pie trešā pāns tagad. Trešais punkts, 115. grozījums, karas grozījums, lūdzu par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. un 114. grozījumi Saldimos de Jonga par. Elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 14 un 114 grozījumiem. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 par 21 pret. Viens atturas. Tagad 116. grozījums. Par. Vēlreiz pārbaudīsim elektroniski. 116. grozījums. Meklārkiņ. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 par 15 pret. Mm. Tagad pārējiem pie 4. panta. Ir problēma ar mašīnu, kad es uh, balsoju pret, man parāda, ka es balsoju uh, par un otrādi. Nu, tā kā jūs grupa ir par, tad es domāju, problēma nav. Labi. Ceturtais pāns. Šie balsojumi netiek reģistrēti. 117. grozījums, svītrojums. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 117. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 pret, 8 pār. Neviens nav atturējies. 118. grozījums, Maklārkins kundzes grozījums, lūdzu pār. Pret. Nore, aturs noraidīts. Pāriem pie 7. pānta, kompromisa grozījums numur 2. Pār. Pret atturas pieņemts. 119, 120, 121 uh, atkrīt. Tagad pārējām pie 122. korāca bildes kundzes grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējām pie 8. panta. 15. grozījums Šalde Mūze. Par. Pret atturas pieņemts. 123. grozījums, Maklārkins grozījums par pret. Vai kāds atturas? Noraidīts. 124. De Jonga grozījums par pret. Pieņemts. Vai atturējās kāds? 16. šāda mūsu grozījums par pret Elektroniski pārbaudīsim par šo 16. grozījumu. Šādi mūsu grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 20 par 16 pret. 17. grozījums. Šādi mūsu skundzes grozījums par. Elektroniski pārbaudīsim. 17. šādi mūsu skundzes grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 par 24 pret. 125. grozījums atkrīt, jo tas ir papildinājums. Tālāk pārējām pie 18. grozījuma šādamos skundas grozījums. Elektroniski sākam balsot par 18. grozījumu. Beidzam balsot. 18 pret 18, tātad noraidīts. Pārējiem pie 9. panta. 19. grozījums šaudemos kundzes. 19. grozījums. Lūdzu, elektroniski balsosim par šo. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 14 pret. Pieņemts. 126. grozījums. Kāras kunga grozījums lūdzu, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. grozījums šāda Mozes kundas grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 127. grozījums. Par to nebalsosim. Tagad pāriem pie diviem identiskiem grozījumiem - 21. un 128. grozījums Šaldemozes un, e, un Kāras grozījumi par pret atturs. Pieņemts. 22. grozījums Šādmās kundas grozījums par pret atturs. Pieņemts. 129. De Jong par pret Arī pieņemts. Kompromiss numur 3. Piecas politiskās grupas. Lūdzu, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tas nozīmē, ka 131, 130, 132 un 133 atkrīt. Tas nozīmē, ka pārējiem pie 134. Engelkunga piedāvātais svītrojums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārējiem pie 10. pānta. 23. grozījums šāda mūzes kundze lūdzu par. Elektroniski pārbaudīsim. De 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par 14 pret. Pieņemts. Pārējiem pie 135. grozījuma. Maklārkins kundz grozījums par 11. pāntu. Lūdzu, kurš par? Pret. Noraidīts. Pārējām pie 24. grozījuma šāda mūsu kundz grozījums. Lūdzu, elektroniski balsosim par šo. Par 24. grozījumu sākam balsot. Sākam balsot. Is... Pār. Uh, pieņem 21 pār 14 pret. 13. pāns 136. grozījums, De Jonkunga grozījums. Lūdzu, elektroniski balsosim par šo. 136. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pār, 10 pret. Tagad pārējām pie 25. grozījuma, šāda mūzikas grozījums. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārējām pie 14. pānta. Šeit būs dalītais balsojums. 139. De Jonga kunga grozījums, dalītais balsojums. Kā jūs to redzat savā balsojuma sarakstā? Sākam balsot par pirmo daļu. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Noraidīts. Tagad trešais mutiskais grozījums. Pieņemot to, pārējie grozījumi 14. pantā atkrīt. Un tad pārējiem pie trešā mutiskā grozījuma. Pareiz tā ir šāda mutiskums? Jā. Par trešo mutisko grozījumu lūdzu. Kurš par? Par, tre... par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie 28. grozījuma. Lūdzu, elektroniski balsosim par 28. Sākam balsot par 28. Beidzam balsot. Pieņems 20 pār, 18 pret, neviens nav atturējies. Tagad 164. grozījums par pret atturas pieņemts. 145. Leona kunga. Grozījums 145. par pret norādīts. 146. de Jonga grozījums. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. 29. šāda Mauskunds grozījums. Elektroniski balsosim par 29. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 par 23 pret.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 Elektroniski lūdzu balsojam. Tagad varam sākt balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pār 17 pret neviens nav atturējies, un tagad pārējām pie 4. mutiskā grozījuma. Balsojam par. Pret. Atturs pieņemts. 148. Manders un grozījums lūdzu par pret atturs norēdīts. 15. pāns 149. Dejon grozījums par Elektroniski pārbaudīsim par 149. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 19. Tas ir norādīts tādējādi. Atvainojiet, Jonkungs. Vajadzēja kādu balstiņu vairāk. 150. grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 151. 16. pantā. Šmita kunga grozījums par. Elektroniski balsosim Sākam balsot par 151. grozījumu. Beidzam balsot. 19 pār 17 pret pieņems. 17. pāns tagad. 152. De Jonga grozījums. Balsosim elektroniski par 152. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 15 par 23 pret. Neviens nav atturējies. Tagad pārējiem pie 153. grozījuma, karaskunga grozījums. Par. Pret. Norēdīts. Ja kāds vēlas atturēties, tad es vairs eh, nesaukšu atturēšanos, jo šķiet, ka neviens īpaši te daudz neaturs. Tagad par 154. komīku un grozījums. 17. pants, 2. punkts. Par. Pret. Noraidīts. Un tagad. Karas. Vaisberga. Eh, uh, grozījumi atkrīt, jo tie bija papildinājumi 154. un tagad 157. De Jonga grozījums. Lūdzu par. Pret. Norēdīts. Nu, Un tagad uh, 158. Maglārkinskundas grozījums par. Pret. Pieņemts. 30. grozījums. Šķiet atkrīt. Šādi nozas. Un tagad pārējiem pie 4. kompromisa grozījuma. Lūdzu, kurš par? Pret. Pieņemts. Tas nozīmē, ka 159, 160, 161 atkrīt. Tādējādi pārējiem pie 20. panta. 32. grozījums šāda Mauskunds grozījums. Lūdzu par. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. 32. grozījums. Šārnos kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12 pār 26 pret. Tas nozīmē to, ka mēs ejam tālāk, skatām 164 un 165 grozījumus. Engels un Klārkina grozījumā bija identisks lūdzu, kurš par. Kurš pret? Noraidīts. 160, 163 Dejonkungs ziņojums grozījums par pret. Arī noraidīts. Kurāts abildes grozījums atsaukts. Tādējādi vairs nav. Tagad mēs balsojam par sāk, sākotnēju tekstu. Par 20. pāns sākotnējo tekstu balsojums dalīts, kā to prasēja PP, e kad jūs redzat šeit šos ši, dažādās daļas. Pirmā daļa par oriģinālo tekstu, kā tas ir eh, balsojuma sarakstā. Kurš par? Kurš ir pret? Pieņemts. Otrā daļa. Elektroniski pārbaudīsim. Tad, vai arī mēs esam izpratnē, balsosim elektroniski. Kurš, pre, kurš par otro daļu? Kurš ir pret? Jā, mēs redzam, esam vienoti opozīcijā komisijas tekstam. Neviens ne, neaturējās. Labi. Komisija to varētu piefiksēt. 21. pāns tagad. 167. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Norādīts. 168. karas grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Arī noraidīts. Un tagad pārējiem pie 22. panta. 33. šāda Moskundzes grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad pārējām pie piektā kompromisa grozījuma. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tādējādi 170. atkrīt un pārējām pie 24. panta. 34. grozījums. Lūdzu, kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 25. pāns, 171. grozījums. De Jonga un grozījums par. Elektroniski pārbaudīsim šo. Sākam balsot par 171. Beidzam balsot. Pieņems 21 par 17 pret. Nu, neviens atturējies. Tagad pārējām pie 29. pānta. 173. grozījums, karaskunga grozījums par pret atturs noraidīts. 172. Šādi Mauskons grozījums. Elektroniski pārbaudīsim šo. Par 172. grozījumu lūdzu balsojam. Elektroniski sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 par 17 pret 2 atturs. Tagad pārējām pie 35. Šādmauskundas grozījuma. Par. Elektroniski pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 24 pār 13 pret. Neviens nav atturējies. Tagad pārējām pie mutiskā grozījuma numur 5. Par. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tādējādi mēs pārējām pie 37. grozījuma. 37. atmosfēras grozījums par pret atturas pieņemts. Tādējādi ja kungu grozījums atkrīt. Tagad 38. atmosfēras grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par uh, 38. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pār 21 pret. Tas nozīmē to, ka mēs pārējām pie 178. grozījuma par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad pāriem pie Engela kunga ziņojuma divās daļās. Balsojam par uh, tik pirmo daļu elektroniski. Pirmā daļa 179. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 14 pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Oriģinālais teksts atkrīt, un tagad mēs pāriesim pie 182. grozījuma, ko iesniedz Skaras kungs. Kas ir par? Kas pret? Atturs? Tas ir noredīts? Tālāk mums ir 183. grozījums, Maklārkina kunga grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas? Tas ir noraidīts. Tālāk mums ir 39. un 181. grozījums, Šaldemos uz Žuvino un Abadkungu grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Tālāk 40. grozījums. Šaldemozes kundzes grozījums. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. 41. grozījums. Šaldemozes grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Priekšsēdētājs atvainojas, 41. atkrīt. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nu, tagad pāriesim pie 184. Tā tad 184. grozījums 29. pantā 3. punktā. Kas par? Kas pret? Tas ir noraidīts. Tagad mums ir 29. panta 4. punkts, 42. grozījums, kas par, kas pret. Tas ir pieņemts. Tagad pārējām pie 30. panta. Un tur mums ir 185. karasakunga grozījums. Tas būs dalītais. Balsojums mēs dalīsim divās daļās. Balsosim par pirmo daļu par karasakunga grozījumu. Kas ir par? Kas pret? Atturs. Tas ir pieņemts. Un tagad balsosim par otro daļu. Vai mēs varētu par otro daļu balsot elektroniski? Lūdzu, sākam balsot. Sākam balsot. Vai jūs lūdzu varētu balsot ātrāk, citādi mēs zaudējam laiku. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņems 21 par 17 pret. Ļoti labi. Tagad mums ir 31. pāns, kompromiss grozījums numur 6. Kas ir par? Kas ir pret? Vai kāds atturs? Tas ir pieņemts. Tālāk. Mums ir ļoti liels grozījums skaits, kas atkrīt, un mēs pārējām pie 196. Kreutzmann kungrozījuma. Tas ir 31. panta otrais punkts, kas ir par Kreutzmann kunga grozījumu 196. Kas ir pret? Vai ir kāds, kas atturas? Tas ir noraidīts. Tagad pārējām pie mutiskā grozījuma numur 6. Par, pārbaudiet savos sarakstos, kas ir par šo sesto mutisko grozījumu. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, mēs tagad balsojam par sesto mutisko grozījumu. Kas ir par? Tas ir tautas partijas, eh, partijas ierosinājums. Tātad sastais mutiskais grozījums, kuru ieteica sociāldemokrāti un tautas partija. Pārbaudīsim elektroniski. Tā, tagad eh, tautas partija paši no savu grozījumu vēlas atteikties. Mums ir 14 kartītes un tikai 13 locekļi. Mēs nevaram jūs redzēt, nu, labi, tagad tas ir noraidīts 16 pār 19 pret, un divi atturējās. Tas nozīmē, ka mēs pārdējām pie 44. šaldemos kundzes grozījuma, tādēļ, ka mutiskais grozījums ir bijis atsaukts. Tagad šaldemos kundzes grozījums. Balsojam par to. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 14 pār 20 pret un 2 atturās. Tagad pāriesim pie Turenas kundzes grozījuma. Atkal pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 198 grozījumu. Nu, jūs gan šodien esat lēni balsotāji. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 10 par 24 pret. Tagad pārējām pie Liona grozījuma, 201. grozījums, kas ir pār šo lūdzu balsosim elektroniski. 21. Tātad priekšsēdētājs saka 201. grozījums. Beidzam balsot. Norādīts 7 pār 30 pret. Tagad mēs eh, ļoti smagi strādājam. Un tagad mums ir jāpāriet pie 202. grozījuma Kreutzmara un Vaiserbergas. Man ir um, reglamenta jautājums. Tā kā nu, runa šeit ir par to tekstu, tad varbūt vajadzētu mēju šēl vietā. Tad mums vajadzētu šajā grozījumā mēju aizstāt ar šēl. Tas būtu tikai gramatisks uh, grozījums, vai tas ir mutisks grozījums, jautā priekšsādātājs. Uh, Nu, priekšsādātājs saka, es varu pieņemt šo mutisko grozījumu tikai tad, ja to pieņem visa pārējā grupa. Vai jums, vai kādam ir iebildumi pret eh, šādu grozījumu? Eh, runātāji no zāles saka, mm, vai varētu vēlreiz nolasīt. Constitution declaration uh, Tā kā mēs piedāvājam pāriet no uh, obligātas brīvprātīga deklarācija, tad uh, tādējādi mums vajadzētu šel aizstāt ar mei. Tādējādi tas būtu, tas ir vēl paziņojumi par enerģetisko uh, saturu, par bagātīgiem cukuru un sal, sāli. To var arī tad paust arī zinām, procentu likmēm un tam līdzīgi. Vai visus tas apmierina? Nu labi, tad balsosim pār 202. grozējumu. Tā kā tas tagad tikko mutiski tika grozīts, es domāju, ka mums vajadzētu elektroniski pārbaudīt. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Tātad par 202. grozījumu, kas ir mm, šādā redakcijā mutiski grozīts. Pieņēmts 21 par 8 pret un 10 atturās. Tagad 199. atkrīt, 200. atkrīt, un mēs pārējām pie 203. Turnēns kundzes grozējums. Balsosim par 203. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Tas ir pieņemts. Tagad pāriesim pie 32. panta. 204. grozījums, Veisbergers un Krautsmana grozījums, kas ir par, kas ir pret. Tas ir noraidīts. Tālāk mums ir 205. grozījums, Turunens kundas grozījums, kas ir par. Man liekas, vajadzētu elektroniski to pārbaudīt. Tātad par 205. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts 13 pār 24 pret 2 atturās. Tagad mēs pārījam pie 186. grozījuma Hong Noka kunga grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Tas ir noraidīts. 187. karas kunga grozījums. Kas par? Varbūt pārbaudīsim elektroniski. Pār 187. sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 23 pār 15 pret, atturējušos nav. Tādā gadījumā 188 un 45 atkrīt. Un tagad mēs pāriesim pie 32. pānta, 2. punkta, 206. grozījums. Jā, šķiet, ka mums ir jābalso par 206. Kas ir par Turunēnas kundzes grozījumu? Kas pret? Atturas. Tas ir noraidīts. Tālāk mēs pārējām pie 46. Vai pareizi? Jautā priekšādātājs Šaldemos kundzes grozījums. Kas par? Varbūt pārbaudīsim elektroniski. Tātad 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pret 19, nu, tas nozīmē, ka noraidīts. Tagad mums ir 208. komikunas grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Pieņemts. 207. un 209. atkrīt, un mēs pārējām pie 47. grozījuma. Tātad 47. šādamās kundas grozījums. Kas ir par? Varbūt pārbaudīsim. Par 47. grozījumu lūdzu balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņems 21 pār 17 pret. Tālāk mums ir 210. grozījums Hongnoka kunga. Sākam balsot pār 210. grozījumu. Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 27 pret 12 pār. 33. pants. 211. karas kungu grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 212. grozījums. Vaisgarberis un Kretsmana grozījums. Kas par? Sākam balsot. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts 21 pār 18 pret. Ļoti labi. 34. pāns. Kompromisu grozījums numur 7. Kas ir par šo 7. kompromisu grozījumu? Kas ir pret? Tas ir pieņemts. Un tādā gadījumā mums ir jāpāriet pie 216. grozījuma 34 panta, pirmais, vien, pirmais apunkts. 216. grozījums par, pret, tas ir noraidīts. Tālāk 218. grozījums, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. 49. grozījums šāda moza. Varbūt mēs varētu sākt balsot elektroniski par 49. grozījumu. Beidzam balsot. Tas nozīmē 19 pret 19 noraidīts. Tagad mēs pārējām pie 50. grozījuma arī šaldemozu. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, 50. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 21 pār 18 pret atturējušos nav. 219. grozījums komikons. Kas pār? Kas pret? Atturas. Tas ir noraidīts. 217. Kreutzmans kundze. Kas par? Kas pret? Tas ir noraidīts. Tālāk. Divi vienādi identiski grozījumi 51. un 202. Šalda Mozo un De Jongs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts 15 pār 24 pret. 221. karaskunga grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Tas ir noraidīts. 222. grozījums Maklārkankungs. Kas ir par? kas pret, tas ir pieņemts. Tālāk 52. šaldamos grozījums, kas ir par. Varbūt mēs varētu to pārbaudīt elektroniski. Par 52. sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 24 pār 15 pret. Ļoti labi. Tagad mēs pāriesim pie 53. šaldamos grozījumu. Varbūt mēs varētu sākt balsot par 53. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 15 pār 24 pret. Pārējām pie 223. grozījuma Vaisgerbers un, Vaisgerber un Kreitsmans. Kas ir par? pret atturas, tas ir noraidīts. 224. karasa kurozījums, kas par. Varbūt pārbaudīsim elektroniski. 224. karasa kurozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts 15 pār un 23 pret. Un 225. Kreutzmana grozījums, kas par, kas pret, tas ir noraidīts. Tagad mēs pāriesim pie 35. panta. 226. grozījums, karas, kas par, kas pret, atturas, tas ir noraidīts. 227. maklārkiem grozījums, kas par, kas pret, tas ir noraidīts. 228. kreits man grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 229. Pārbaudīsim elektroniski 229, 229. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņems 20 pār 19 pret. Tālāk Man liekas, ka tas nozīmē, ka 54. atkrīt, mēs pārējām pie 55. šaldam mūzes grozījumu. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 55. grozījumu. 55. Lūdzu, sākam balsot. 55. grozījums. Pārbaudīsim elektroniski. 54. atkrita, tāpēc eh, jābalso par 55. Lūdzu, beidzam balsot. Pieņems 34 pār 5 pret. 230. grozījums. 230. grozījums Džuvinu Navadu grozījums. Varbūt elektroniski balsosim par to. Sākam balsot. Tātad par 230. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņems 20 pār 19 pret. 56. grozījums šaldemoza. Kas ir pār? Nē, man liekas, būtu jābalso elektroniski. Tātad par 56. balsojumu elektroniski lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 22 par 17 pret, atturējušos nav. Tas nozīmē, ka 231 mm, atkrīt, Un tagad mēs pārējām pie 57. bet tas ir atsauc, un tagad mums ir jāpāriet jau pie sestās nodaļas, un te mums ir karas kungu grozījums 232. Sākam balsot par šo karas kungu priekšlikumu. Karas kunga priekšlikums 232. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 21 pār 17 pret. Nē, ka visi grozījumi, e, kas ir vēl sastajā nodaļā, atkrīt, tāpēc, ka sastā nodaļa vispār tiek svītrota, un tas nozīmē, ka mums ir jāpāriet pie 249. grozījuma U 7. nodaļā. Lūdzu, pašķiriet lapu. Un tas ir 7. nodaļa, 249. Tātad 7. nodaļā. Un mēs balsojam par 249 un 250 grozījumu karas un abats. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 18 pret. Ļoti labi. Tas Un priekšsēdētājs nezinu, par ko tagad ir jābalso. Adoption goes to 251. Yes, the entry into force to 251. To 251, okay. okay. You have to have entry into force. Yeah. Okay. So that means that all other amendments. Tas nozīmē, ka visi pārējie grozījumi, tā tad arī 7. nodaļa atkrīt. Un tagad mums ir jāpāriet pie 251. karaskunga grozījuma. Mēs esam 53. pāntā un 251. grozījums. Kas ir pār 251? Kas ir pret? Tas ir noraidīts. 68. šaldamos grozījums. Varbūt mēs varētu sākt balsot par šo grozījumu. Balsosim elektroniski par 68. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 20 pār 16 pret. Pārējiem pie 252. Vai pareizi? Tātad 252. Veisgerberas uh, grozījums divās daļās. Mēs balsosim vispirmām kārtām par pirmo daļu 252. grozījumā. Mēs sākam balsot par 252. grozījumu pirmo daļu. Lūdzu, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts 10 pār 26 pret. Tas nozīmē, ka otrā daļa atkrīt. Falls. If the first part, oh, right, okay. Right, on... Nu, mēs, nē, par otro daļu mums tomēr ir jābalso. Tātad balsojam par otro daļu elektroniski. Sāksim balsot par 252. grozījumu otro daļu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 23 pār 15 pret 1 atturs. Tagad pāriesim pie Liona 253. grozījumu, kas arī ir padaļām. Balsosim par pirmo daļu. Kas ir par? Kas pret? Tas ir pieņemts. Par otro daļu. Balsosim elektroniski. Par otro daļu balsosim par el elektroniski. 253. protams. Kas par? Eh, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 5 par un 33 pret. Ļoti labi. Tagad mēs pāriesim. 69. cik es saprotu atkrīt. Nu, tad mēs pārējām pie pirmā pielikuma 254. karas grozījums, kas ir pār, kas ir pret. Tas noraidīts. Tālāk 255. Veisbergeras grozījums, kas ir pār, kas pret Tas ir pilnīgi saprotami noraidīts. Tālāk otrais pielikums. Maklārkina kunga kundzes grozījums 258. Kas par? Kas pret? Tas ir noraidīts. Pārējiem pie trešā pielikuma. 258. šaldamozes grozījums. Kas ir par? Kas pret? Pieņemts. 259. karas grozījums. Kas par? kas pret noraidīts. 70. šaldamos grozījums, kas par, kas pret pieņemts. 71. šaldamos grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 257. maklārkainas grozījums, kas par, kas pret pieņemts. Tagad pāriesim pie sast ceturtā gro, grozījuma. Pēc priekšsādātājs, bet acīm redzot, domāts ceturtais grozījums. Jā, priekšsādātājs sevi izlaboja, es eh, sakot, ka viņš nepazīst to tromiešu ciparus. 264. grozījums sākam balsot par 264. 264. grozījums, beidzam balsot. Tas ir pieņemts 24 pār 15 pret. Nu, Karas kungs jums izdevās šo grozījumu dabūt cauri. Tālāk 7.3. šaldemos grozījums, kas ir par. Nē, es atvainojos, saka priekšsādātājs, tas atkrīt. Tā, tad uh, mēs pāriesim pie 260. grozījuma. Kreits mana grozījums, kas par, kas pret, tas ir noraidīts. Tālāk 261. un 265. identiski Vaisgerbers un Karas grozījumi. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts abi divi. 262. da Jonga grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tālāk 268. Tun un Hohenstein grozījums. Kas par? Pret? Man liekas, ka to vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Tātad par 268. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pār 18 pret, tātad 74. atkrīt. Nu, un mēs pārējām pie 263. Vaisbegerberes grozījuma. Kas ir pār? Kas pret? Tas ir noraidīts. Tā tad bija runa par 263. grozījumu. Nu labi, pārbaudīsim elektroniski šo 263. grozījumu. Beidzam balsot. 21 pār 17 pret. Karas 268 grozījums. Kas ir par? kas ir pret, noraidīts. 269. Tun un Honštains kundze, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. Es ļoti atvainojos, Tunas kundze. Tālāk, 75. šaldamos grozījums, kas ir par, kas pret, tas ir pieņemts. Tālāk piektais pielikums. 78. šaldamos grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Mm, tālāk 270. atkrīt. Pārējiem pie sastā pielikuma, tagad gan tas ir sastais pielikums. 77. šaldamos grozījums, kas ir par, kas ir pret, Pieņemts. 78. šaldamos grozījums, kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 8. pielikuma. 271. karas grozījums, kas par, kas pret. Noraidīts. Tālāk 272. maklārkina grozījums. 272. maklārkinas grozījums, kas par, kas pret. vai atturās kāds no noraidīts. Vaskos kundze. Pāris vārdi eh, par 270. kur bija kļūda. Piektais pielikums. Jo būtu vajadzējis balsot par 270. Eh, nebūtu jābalso, ja eh, kompromiss netiktu pieņemts, bet kompromiss tika pieņemts. Tas ir 270. Viens jautājums, par kuru visas grupas ir vienojušās. Norādes eh, par produktu atdarinājumiem. Nu, saskaņā ar balsošanas sarakstu, kas, kas ir referentei, tad tad mēs varam, varam atgriezties atpakaļ un nobalsot par 270. grozījumu, kas ir par, kas ir pret. Jā, tas ir pieņemts. Un kur tad mēs palikām? Laikam mēs bijām pie 273. grozījuma, Maklārkinis otrais grozījums, kas par, kas pret. Tas ir noraidīts. 79. šaldamos grozījums, kas par, kas pret. Tas ir pieņemts. Tālāk, korāca vilta grozījums ir atsaukts. Mēs pārējām pie 11. pielikuma. 275. karas grozījums. Mēs sāksim elektroniski balsot par 275. karas grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņems 23 pār 16 pret 276 sastais kārs grozījums. Kas pār? Kas pret? Noraidīts. Tālāk mēs pārējām pie 12. grozījuma, 277. karas grozījums, kas ir par. Varbūt mēs elektroniski varētu pārbaudīt par 277. tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts 21 par un 14 pret. Mēs tagad pārējām pie 13. pielikuma. Mums ir 278. kārais grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Noredīts. Tālāk 279. Maklārkinis grozījums, kas ir par, kas ir pret, Tas ir pieņemts. 280. Koraca Biltas kundze, kas ir par. Varbūt elektroniski varam pārbaudīt. Tātad 280. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt 14 pār un 25 pret. Tālāk 281. kāras grozījums, kas pār, kas pret, noraidīts. 282. Veisbergeru Kreutzmann. Varbūt pārbaudīsim elektroniski šo 282. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 22 pār 17 pret. Ļoti labi, tagad pāriesim pie apsvērumiem. Desmitais apsvērums, pirmais grozījums šalda mūza, kas ir pār, kas ir pret, atturas tas ir pieņemts. Tālāk 80. de Jonga grozījums. Tur mums ir nepieciešams balsojums pa daļām. Varbūt sāksim balsot elektroniski par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 21 pār 17 pret. Viens atturs. Un tagad pāriesim pie otrās daļas. Balsosim par 80. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 4 par un 34 pret, 1 atturas. 81. Kreutzmann grozījums, kas ir par, kas ir pret. Atturas, tas ir noraidīts. Tālāk otrais šaldemos grozījums, kas par, kas pret, pieņems. 82. De Jonga grozījums, kas par, kas pret. Pieņemts. Tālāk, trešais šaldemos grozījums, kas par. Nē, labāk pārbaudīsim elektroniski. Tātad šaldemos trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 24 pār 15 pret. Tagad mēs pāriesim pie 8. kompromisa grozījuma, kas ir par, kas ir pret. Man liekas, ka tas ir pieņemts. Un tagad mēs pārējām tādā gadījumā, jo vis, vispārējie grozījumi 25. apsvērumā atkrīt, un mums ir jāpāriet pie 87. Maklārkinas grozījuma, kas ir par, kas pret, tas ir noredīts. 88. Kas par? Kas pret? Atturas, tas ir norēdīts. Piektais šalda mūzus grozījums, kas par? Varbūt labāk balsosim tomēr elektroniski. Par šalda mūzus piekto grozījumu. Beidzam balsot. Un tas ir norēdīts 12 pār 26 pret 1 atturas. Tālāk mums ir 89. turnēna kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 12 pār 26 pret. Tagad pāriesim pie 7. mutiskā grozījuma. Kas ir par? Kas ir pret? Tas ir pieņemts. 28. apsvērums sastājas šaldemos grozījums, kas par. Mums par to vajadzētu elektroniski pārbaudīt. Sākam balsot par sesto grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir norēdīts 26 pret 12 pār. Un tas nozīmē, ka mēs pārējiem pie 90. kur atsabilda grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par 16 pret. Tālāk De Jonga grozījums 91. atkrīt, tālāk 92. kur atsapilta grozījums. Sākam balsot par 92. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 34 par 3 pret. Tālāk 93. Maklārkina grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts. Tagad mums ir 94. Dejons grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts. Pārējiem pie 7. šādamos grozījumu. Nu, pārbaudīsim par to elektroniski. Sākam balsot par 7. šādamos grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir norēdīts 12 pār 27 pret. 95. grozījums, Hongnoka grozījums, kas par? Man liekas, ka to vajadzētu elektroniski pārbaudīt. Lūdzu, sākam balsot par 95. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 12 pār un 27 pret. Tālāk 36. Mm. apsvērums, 96. grozījums par 96. lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 26 pār 13 pret. Labi, pārējām tagad pie kompromisa grozījuma numur 9, kas ir par šo 9. kompromisa grozījumu. Kas ir pret? vai kāds atturas, tas ir pieņemts. Tālāk mums ir jāpāriet mm, vi, visi pārējie grozījumi šajā apsvērumā atkrīt. Mēs pārējām pie 103. korats vilta grozījumu. Kas ir par? Par 103. lūdzu balsojam. Beidzam. Par 100, beidzam balsot par 103. Tas ir pieņemts 21 pār 18 pret. Tālāk mums ir jauns apsvērums. Šāda mazas devītais grozījums. Sākam balsot pār devīto grozījumu. Beidzām balsot. Noraidīja 22 pret 15 pār un 2 atturās. Tālāk mums ir 39. apsvērums 104. grozījums. Sākam balsot. Tātad par 104. Nu, nu, ja tas ir atsauks, tad mēs pārējām pie desmitā kompromisa grozījuma. Kas ir par desmito kompromisa grozījumu? Kas ir par? Kas ir pret? Tas ir pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 107. kroķis mana grozījuma, kas ir par. Kas ir par, kas ir pret? Tas ir noraidīts. Nu, un visbeidzot, mums ir par 108, kas ir par, kas ir pret, tas ir pieņemts. Nu, un pirms mēs balsojam par šo um, atzinumu kopumā, es došu vārdu referentē. Lūdzu, Šaldemus kundze. Jā, yeah. kēja kolēģa, jā, øh, Efrika. Er Dārgie kolēģi, Atvainojos, ka man, es gribu tagad izteikties, kad notiek balsošana, bet gribu sacīt, ka sastajā un septītajā nodaļā mēs esam balsojuši par dalību valstu spējām uh, ieviest papildu noteikumus, bet tas rezultātā tika svītrots balsojumā, un mums Uh, sociāla demokrātu grupai nav iespējams atbalstīt tagad šo atzinumu. Mēs balsosim pret. Man ļoti žēl. Es redzu, ka ir virkne uzlabojumu kompromisa grozījumos to starp, bet tas mums ir izšķirošais punkts un mēs esam spiesti balsot pret. Paldies! Okay. Well, I think, um, I, uh, I understand. Nu ko, Es saprotu, ka jūs esat vīlusies, bet jāteic no savas puses un arī liels paldies par jūsu lielo darbu. Jūsu atzinums un ļoti liels politiskais darbs ir arī jāveic, kur jūs noteikti aktīvi piedalīsieties. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi liels darbs un dažkārt uh, ziņotāji nu, nonāk sarežģītā situācijā. Bet civils kundze lūdzu. Es tagad nevēlētos, lai visi referenti runātu nepavisam īsi. Patiešām uh, gribu norādīt uz to, cik man bija liels prieks sadarboties ar Kristēlu. Jūs iespējams jau cilvēki balsoja balsojumā pret saviem pašiem gro, saviem grozījumiem un pateicos EPP kolēģiem par vienotību, kādu esat norādījuši balsoju. Kopumā daži kolēģi ir balsojuši atteikšies no saviem grozījumiem, mēs arī balsojām pret viņu grozījumiem, lai mēs vienkārši saglabātu kompromisu, lai mums būtu kopīgi nostāja šajā komitejā. Mēs balsojām par dažiem grozījumiem, ar kuriem nāca klajā referenti, un es domāju, ka šī elastība tā ir jāuzteic. Un pateicos arī EPP kolēģiem par uh, Uh, vienotību. Paldies priekšsēdētāji, nu ko tad pārējiem pie gala balsojumu, jo jau ir jāpieņem ziņojums, un tad komiteja uh, jālemē tā vēl šo ziņojumu vai nē. Un tagad mēs balsojam, gala balsojums, un balsojums notiek elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par gala balsojums par ziņojumu, un ļoti uzmanīgi skaitīsim balsi. Sākam balsot. Gala balsojums par ziņojumu. Un tagad beidzam balsot. 21 pār, 15 pret, 3 atturas. Liels paldies! Tā nu, man pirmā pieredze ar tik ilgu balsojumu. Īpaši pateicos referentai un arī mūsu visiem personāla kolēģiem, kas smagi pie tā strādāja. Now, we have a lot of other votes to do, so... Mums ir vēl citi balsojumi. Lūdzu, cilvēku, kur atstāja zāli, ja jūs to varētu izdarīt ātri un klusi. Jo tagad ir. Ļoti svarīgi balsojumi par citiem iniciatīvu ziņojumiem, citiem ziņojumiem. Vēlāk Hets kundzes ziņojums par uh, padarēt aizsardzību. Uh, Mrs. Head, do you want to say anything before? Heads, kundze, vai vēlties ko sacīt pirms balsojam? Tad lūdzu vārds jums. Leaving, please... Lūdzu, kolēģi, klusām atstājiet zāli. Ļoti maz telpa ir uh, šī, un mēs varam dzirdēt pilnīgi visu, ko jūs sakāt. Hedz kundze, ievadvārdu lūdzu jums. Eh, det glädjer mig att se hur stort intresse det har varit för... Eh, Liels paldies! Es eh, priecājos, ka ir tik liela interese par balsojumu saistībā ar patērētāju aizsardzību. Es redzu arī, ka daudzi grozījumi ir saņemti vairāk nekā 80, tad visi ir ieinteresēti. Pateicos visiem par sadarbību, īpaši ar eh, tiem, ar ko es sadarbojos šeit komitejā, arī ēnu referentam. Mēs centāmies nonākt pie virknes kompromisu. Un es ceru, ka tas mums izdevās. Pie, nonākt pie kompromisiem, kas mūs apmierinās, un es ceru, ka rezultāts būs labs. Jo runa ir par ļoti svarīgu jautājumu un absolūti nepieciešams, lai mums būtu no patērētāja viedokļa raugoties labs rezultāts. Uh, think, um, Paldies! EPPN referents arī vēlējās teikt dažus vārdus, lūdzu. Matī, kungs. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms paldies uh, referentam uh, Hegas, Hegas kundzei, jo viņa ir izdarījusi ļoti labu darbu, mēs labi strādājam kopā un piedāvātais ziņojums. Uh, ir lielā mērā pieņemamas. Mēs darām visu, lai patērētājiem būtu vairāk iespēju izmantot savas tiesības. Mēs labi strādājam pat, ja dažos punktos mums tomēr nācās nāk klajā ar priekšlikumiem, lai izvairītos no tā, ka ziņojumā būtu līdzsvara trūkums attiecībā uz pilsoņiem, kas ir patērētāji, bet kas arī strādā uzņēmumos iekšējā tirgu. Tāpēc mēs centāmies ņemt vērā tos, kas ražo, bet arī šajā iekšējā tirgu mm, nu, dot iespēju izmantot tiesības. Mēs centāmies izvairīties no tā, lai mēs lemtu patērētāju vietā. Jo dažkārt, kad mēs gribam izdarīt pārāk labi, mēs ejam pārāk tālu. Un tad pastāv risks, ka vadlīnijas būs pārāk striktas. Tāpēc mēs centāmies noteikt tādu iesaistīšanos, kas varētu būt liederīga, uh, Nu, nu, teiksim, varbūt jautājums ir arī par krīzes periodiem. Ir instrumenti, ko izmantos patērētāji, tādu ir gana daudz, tāpēc vajadzīga kontrole pār visu, kas pastāv. Un kā tos izmanto patērētāji, instrumentus, ko iestādes dod viņu līdzībā. Noslēgumā vēl ir divi divi grozījumi, ir priekšlikumi, kas divus eh, grozījumus varētu eh, būtiski mainīt. Valsts pārvalde, proti. Nu, šeit ir valsts iestādes arī. Manuprāt, ir nepieciešams eh, grozīt tekstu, jo pretējā gadījumā tas maina jēgu. Paldies! Okay, well, I think, uh, are you proposing to make oral amendment? Vai jūs vēlties nāk lejā ar mutiskiem grozījumiem, vai tie jau ir balsojuma sarakstā šie uh, mutiskie grozījumi, vai arī jūs tagad balsojuma laikā gribat nāk lejā ar mutiskiem grozījumiem? Īsti nevarēju saprast. Chiedo scusa, propongo di farli e quindi... Es piedāvātu nu, tos stādīt priekšā, tad, kad vajadzīgs, bet, nu, tas, tas tā arī notiks, ja vispārējie piekrīt. Tad jūs nāksiet klājā priekšlikumu, bet eh, piedāvāja, kā arī visiem pārējiem un referentam ir jāpieņem tas, kā mēs par to balsosim. Vislabāk to darīt tomēr būtu pirms balsojuma, nevis balsošanas laikā. Tad sākam ar Hetskundas ziņojumu. Pirmais punkts. 16. grozījums par pret noraidīts. 17. grozījums par pret pieņemts. Otrais punkts, 18. grozījums par elektronisks balsojums šeit būs. Tā, tagad balso pārāk daudz cilvēku. Pārbaudīsim, kurš tad īsti balso. Te ir viens pa daudz. Vai ir pārāk daudz liberāļu? Tas ir pieci liberāļi. <laughs>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 40, 39, jā, ļoti labi. Līdz tam 30, 39 cilvēki balso. Bet tikai, tikai 36 balso. Mums šeit 39 cilvēki, bet 36 balso. Labi, slēgsim balsojumu. 20 par, 18 pret. Tas nozīmē to, ka 19. atkrīt. Pārējiem pie 20. Par. Vēlreiz elektroniski balsosim. Sākam balsot. 239 ir klātesošie. Beidzam balsot. 19 pār, 18 pret. Pieņemts. 4. punkts, 21. grozījums, Īmenos kundzes grozījums par. Pret. Pieņemts. Piektais punkts, 22. Mm, grozījums par pret pieņemts. 23. par pret noraidīts. 24. par pret pieņemts. Acīm redzot, nevajadzēja balsot par 24. Jo, tā kā pieņemam 22. tad šis atkrita. Tālāk, sastais punkts. 25. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 26. atkrīt. 27. papildinājums. Par pret pieņemts. Tagad pārējām pie kompromisa grozījumiem. Pirmais, septītais punkts. Dalītais balsojums. Jūs redzat šeit uh, daļas. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, Elektroniski pārbaudīsim. Otrā daļa. Pirmajam kompromisu grozījumam lūdzu sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Par. Pret. Pieņemts. Ceturtā daļa. Elektroniski lūdzu. Ceturtā daļa. Par. Eh, elektroniski balsojam. Beidzam balsot. 21 par 16 pret. Pieņemts piektā daļa. Elektroniski lūdzu, īsti nav skaidrs, kā EPP balso. Beidzam balsot. 33 pret 3. Eh, labs kompromiss. Tas nozīmē, ka, ja mēs apstiprinām kompromisu, tad pārējiem pie 32. grozījuma. Par. Pret. Pieņemts. 7b jaunais punkts, 33. grozījums. Kurš par? Elektroniski lūdzu pārbaudīsim. 33. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret, 18 par. 34. grozījums par. Pret. Noraidīts. Asoties punkts 35. grozījums, motīva un komī. Par. Pret. Pieņemts. Astoņā jaunais punkts. Elektroniski balsosim par šo 36. grozījums, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par 19 pret. Devītais punkts. Motī um, un komī. Trīs. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Desmitais punkts. 39. grozījums motī komī par. Elektroniski pārbaudīsim. Mēs runājam par 39. grozījumu. Par 39. groziņu. Jāparod vai nē? Jūs visu laiku maināt viedokli. Labi, nu tad balsosim par 39. elektroniski. Tagad beidzam balsot. Nu, tā, tā. Uh, pieņemts. Tas var palīdzēt, ja, ja es zinu, kā EPP un sociālisti balso. Bet šāp kungs dažkārt slēpjas un īsti nevar skaidri to redzēt. Bet ja jūs to skaidri norādat, tad jau tā situācija ir skaidra. Es zinu, cik grūti būtu šāp kungs eh, par koordinātoru. Es vienkārši varētu ātrāk iet priekšā, ja jūs man skaidri norādītu, kā tas ir. Un tagad. Uh, Kanfin kunga papildinājums, 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 40. grozījuma. Sākam balsot par 40. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par 22 pret. 11. pants, eh, punkts, 42. grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. 41. atkrīt. Tagad pārējiem pie otrā kompromisa. Arī šeit trīs daļas. Otrais kompromiss grozījums trīs daļās. Pirmā daļa. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 17 pret. Trešā daļa. Trešā daļa. Kā balsot? Kurš par? Pret. Neviens neatturas. Pieņemts. Viss kompromiss ir pieņemts. Tas nozīmē, ka tagad pārējām pie trešā uh, kompromisa grozījuma 15. punkts. Kurš par? kurš pret. Nav neviens pret, neviens neaturs. Trešais grozījums ir pieņemts. Tagad pārējām pie 51. grozījuma. Līdz 50. tad atkrīt. Pārējām pie 51. Sākam balsot par 51. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 15 par 20 pret. Kraucmaņkungs ir atsaucis savu grozījumu, tagad 55. grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. Tagad 19. punkts 58. heitas kundzes grozījums. Par? Pret. Pieņemts. Rošforkunga grozījums. 56. papildinājums. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk papildinājumi no Papakis kunga. Kurš pār? Pret. Pieņemts. 56, 57 jā, bija pieņemti. Es atsaukšu 59. Es gribēju padarīt uh, tekstu skaidrāku, runāt par oficiālo informāciju, bet es redzu tikai lielāku sajukumu, līdz ar to atsauc. Nu, ko tad pārējiem pie 60. Dalīt balsojumu. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. 60. grozījumam. Elektroniski par to balsosim. Sākam balsot par 60. Uh, grozījumu otru daļu. Beidzam balsot. Norēdīts. 33 pret 3 par. Tālāk pārējiem pie 61. grozījuma. Par. Pret. Pieņemts. 23. punkts, 62. grozījums. Sākam balsot. 62. Kurš pār? Jūs esat pār, lieliski. 62. Beidzam uh, balsot. 31 par 6 pret pieņemts. 63. Hets un zi, eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 18 par 20 pret. Tagad 65. Pupākis kunga. Grozījums par pret. Pieņemts. 66. Par. À, atkrīt, atkrīt. Šis atkrīt. 67. grozījums par pret pieņemts vienprātīgi. 68. par pret pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts. 29. jaunais punkts. Trīs daļās balsosim. 70. Pirmā daļa par pret noraidīts. Otrā daļa par pret pieņemts. Trešā daļa par pret. Jā, daži ir par pret Jūs neredzat sev aiz muguras. Noraidīts. 31. punkts, 71. grozījums. Kurš pār? Elektroniski balsosim. Par 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 17 pret pieņemts. 72. grozījums. Motī komīgi grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 73. I gribu arī atsaukt to, jo viss ir pret papildus administrīvo slogu un labāk tad atsaukt man grozījumu. Paldies! 74. Tas ir mans grozījums. Es ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Es ceru, ka EPP eh, atbalstīs Švābkungs. Paldies, paldies, liels paldies. Tad kurš ir, eh, kurš ir pret man grozījumu? Aizbērgs, kundze, esat pret? Nē, jūs nesat pret. Nīc, neāturs lieliski. Mans grozījums ir apstiprina, apieņemts. 64. Hedas kundzes grozījums, kurš par? pret pieņemts. 75. par pret noraidīts. 76. kreutzman grozījums par pret pieņemts. Kompromisa grozījums numur 4 par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 80. Pupakis kunga grozījums par. Elektroniski balsosim sākam balsot par 80. Beidzam balsot. Pieņēma 23 pār 15 pret. 81. Grozījums. Par. Pret. Pieņemts. allora di poter fare l'emendamento orale relativamente al... Eh, al... Priekšsēdētāji, es vēlējos izteikt motisko grozījumu attiecībā uz 82. grozījumu šajā punktā. Tādēļ, ka es gribētu ierosināt aizvietot to sākotnējo ievadu daļu, kur un ir pārvalsts pārvaldi un tur bija runa par public authority, tātad par valsts pārvaldi, un es gribētu te runāt par kaut ko citu. Par organizācijām, kas piedāvā pakalpojumus, jo te būtu skaidri, e, kā mēs te runājām par pakalpojumiem, kas tiek sniegti uh, E, patērētājiem, piemēram, slimnīcas un e, transporta līdzekļi, bet tie nav nekādi privātie uzņēmumi. Un runātājs izslēdz mikrofonu. Mums to īstenībā vajadzēja skatīt, manuprāt, sākumā. Tātad Public Authority Vai jūs ziņotāji esat mierā ar šādu piedāvājumu, Kietis kundze? Jā, nē. Ja, herr ordförande. Ja. Han, han får ändra om han vill. Paldies. Paldies. Eh, jā, ir vēlēšanās tādu grozījumu var izdarīt. Uh, so we're going to read, can you just read that again? Varētu lūdzu nolasīt vēlreiz. Jā, priekšsēdētāji, es domāju, ka nepieciešams precizējums par šiem termiņiem par šo jēdzienu, kas ir iekļauts vairākos grozījumos. Mēs nerunājam par to, ka mēs aizstājam kaut ko, bet mēs vienkārši pievienojam vēl kaut ko klātam, kas jau ir. Es jau to, es tagad varētu to nolasīt, nolas, vis, nolasīt visu grozījumu ar papildinājumu. Ja jūs vēlaties, to var izdarīt. Priekšējais runāja bez mikrofona. Tātad. Jūs pievienojat vārdu public authority Vai jūs gribat to mainīt? Jo tāds ir jūsu priekšlikums. Jā, es to iekļauju, kur mēs runājam tikai un vienīgi par dažādiem uh, strīdiem ar uh, profesiju pārstāvjiem, kur pretim es gribētu, lai šeit mēs runātu par public administration, jo angļu valodā ir tulkojumā kļūda public owned organizations, valsts uh, iestādes, kas sniedz pakalpojumus. Vai tas ir skaidri par to, kādas izmaiņas mēs gribam ieviest? Jo problēma ir tāda, ko mēs identificējām pēdējā brīdī, un uh, mēs uh, nesapratām, kādēļ nevarējām par to vienoties, bet daļai tas ir skaidrojums ar, skaidrojums ar to, ka tulkojumā ir kļūda ieviesusies. Labi, tad aizstājam uh, šo ar Public Organization Providing Services valsts iestādes, kas sniedz pakalpojums. Lūk, uh, balsosim elektroniski par šo mutisko grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. sorry. Uh, amendment 83 by Mr. Kreutzmann. Atvainojiet, 83. Kreutzmann grozījums par 40. punktu. 83. grozījums. Mums ir jāpārbauda elektroniski. Sākām balsot par 83. Beidzam balsot. 18 pār 18 pret noraidīts. 84. Rošforkunga grozījums. Lūdzu, kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad pārējām pie 44. punkta. Mutiskais grozījums, kur nāk klājā ziņotāji, referenti. Tas ir jūsu balsošanas sarakstā. Balsojums būs par šo elektroniski. Lūdzu, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pār 14 pret 85. atkrīt. Tagad 88. Kreutzmana. Par. Pret. Pieņemts. 87. par pret pieņemts. Un tagad apsvērumu punkti. Pirmais par elektroniski balsosim. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 18 par 19 pret. Otrais. Mans grozījums. Elektroniski pārbaudīsim manējo. Otrais grozījums. Sākam balsot. Ļoti lēni jūs šodien balsojat. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 16 pret. Pieņemts. Trešais grozījums par pret. Pieņemts. Ceturtais par elektroniski pārbaudām. Ceturtais grozījums - elektroniski balsojam, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 23 pret, 14 pār. Piektais grozījums. Tagad balsosim elektroniski par to. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 18 pret pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 pār 23 pret. Septītais grozījums. Nezinu, ka esat pār. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Astotais par. Pret. Pieņemts. Devītais par. Pret. Noraidīts. Desmitais Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 pār 22 pret. 11. grozījums. Par šo man ir otrs mutiskais grozījums. Jā, lūdzu. Vienmēr te ir bija eh, nepiec, bijis nepieciešams noskaidrot uh, sakojošo. Un grozījums būs tāds, ņemot vērā tā, ka patērētāji var pieprasīt ievērot viņu tiesībās tad, kad viņi tiek pakļauti nelegālām praksēm, un ja šīs prakses ir uh, tiek darītas privātajā sektorā, bet attiecās uz tiem valsts pakalpojumi, uz valsts pakalpojumiem, kas tos dod. Nu, tādā veidā būtu šis. Tāpēc balsosim tagad. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 17 pār 20 pret. 12. grozījums. Sākam balsot par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 19 pār 18 pret. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par 15 pret. Tālāk mums ir 14. E, mutiskais grozījums, kas ir jūsu tekstā, kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. Un tālāk man liekas, ka 14. atkrīt un pēdējais ir 15. Ivanovas kundzes grozījums, kas ir par, kas ir pret. Tas ir pieņemts. Nu, un tagad visbeidzot mums ir jābalso par uh, šo dokumentu kopumā. Vai referenti kaut ko vēlas teikt? Nē, nevēlas. Labi, tad balsojam par ziņojumu kopumā. Lūdzu, elektroniski sākam balsot par šo ziņojumu kopumā. The vote is closed. Beidzam balsot. 34 pār, neviena pret, 3 atturās. Apsveicam referenti. Hetas kundze. Ļoti labi paveikts darbs. Liels paldies! Nu, tagad es vēlētos jums atgādināt, ka šis ir in iniciatīvas uh, ziņojums, līdz ar to viņš nav, tajā netiek iesniegti grozījumi parastā veidā, un es ceru, ka plenāra sesijā tas saņems atbalstu. Nu, ļoti labi. Tagad mēs pārējām pie balsojumu par Turmes kunga ziņojumu. Te mums ir divi priekšlikumi. Pirmais ir par direktīvu un otrs ir par regulu. Es redzu, eh, kā referents vēlas kaut ko sacīt. Turmes kungs, vai jūs vēlties ko sacīt? To... Es tikai vēlējos izmantot iespēju, lai pateiktos. Uh, citu politisko grupu ēnu referentiem, Verņu kundzei, Žvēna kungam, Foksa kungam un uh, citiem. Es domāju, ka mēs ļoti labi sadarbojāmies un ka mēs noteikti varēsim nobalsot par ļoti daudz kompromisu grozījumiem. Es vēlējos pateikties viņu palīgiem, mūsu palīgiem, un arī es vēlētos pateikties priekšsēdētāju jums par to, ka jums ir tik brīnišķīgs sekretariāts, jo mm, viņi mums ļoti palīdzēja nokļūt eh, līdz eh, tam, līdz kam mēs esam šodien nonākuši. Ļoti labi saka priekšsādātājs, nu tad ķersimies pie balsošanas. Tātad vispirms mēs balsosim par direktīvu, tāpēc es jums atgādinu, ka uh, par direktīvu sākam balsot, jo tie dokumenti ir diezgan līdzīgi, un mēs sāksim balsot par konsolidēto grozījumu numuru viens. Tur iesnieguši sociāldemokrāti, zaļie un ECR, Eiropas konservatīvie, un lūdzu sākam balsot par pirmo konsolidēto grozījumu. Tālāk tad lūdzu balsojam par pirmo konsultēto grozījumu. Beidzam balsot. No, 16, 16. Uh, sorry, we had, we had more than... Mums te ir vairāk nekā vajadzīgs balsotāji. Okay. Right. There are 40 people voting. Pārbaudīsim, kas, kas mums te balso. No, no, I just wanted to, we have too many people voting. And I can't, we don't... Ne, mēs, mums ir jāsaprot, kas te balso. Pārbaudīsim. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūs esat tik lielā skaitā, cik ir atļauts. There are four, no, there are 40 people voting. Jā, nu te ir 40, kas balso, bet nu viens te ir liekas un to kādai grupai. Un ja Hedskons tagad ir atgriezusies, tad vispār būs 41. <laughs> Well, look, we'll have to, can we just check? Nu, pārbaudīsim. Varbūt mēs varam beigt balsot. Es jūs lūdzu. Vai lūdzu tautas partija varētu nobalsot tikai tautas partija? Lūdzu, tautas partija. So e tikai tautas partija. Nu, te mums ir 15, tātad viens pa daudz tautas partijā. Nu, tagad ir 14, viss kārtībā. Te nu tas vainīgais ir atrasts. Tagad nu beidzot sāksim balsot. Konsolidētais grozījums numur viens. Sākam balsot. Right. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 18 pret. Tā tad bija ļoti uh, svarīgi pārbaudīt to, cik ir balsotāji, un tas nozīmē, ka tagad mēs pārējām pie 35. Foksa kunga grozījuma, kas ir par, kas ir pret, tas ir pieņemts. Un tālāk mums sastais grozījums ir atsaukts, mēs pārējām pie 36. grozījuma, tur ir vesels. Uh, vesela virkne cilvēku, kas viņu iesnieguši, kas ir pār, kas pret, tas ir pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 37. viņa kundzes grozījums, kas ir pār, kas pret, pieņemts. Un 38. arī viņa kundze, kas ir pār, kas pret, pieņemts. 27. pants, 39. viņa grozījums, kas par, kas pret, Nu labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 39. grozījumu balsojam elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norētīts, jo 23 ir pret un 15 pār. Tagad 40. viņo grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norēdīts 15 pār un 23 pret. Tagad 41. žuvānu grozījums, kas ir par, kas pret, pieņemts. Tālāk 42, 43, 4, 44, 45. Par tiem mums ir jābalso visiem reizē, tātad balsosim par visiem šiem grozījumiem. Beidzam balsot. Norādīts 15 pret 23. Tā, tagad 46. kas ir par pret pieņemts. Tālāk 7. turmēs kungrozījums atkrīt. Mums ir 59. pants, tur ir vairāki grozījumi, kas atkrīt tādēļ, ka tika pieņemtais konsolidētais grozījums un tālāk, kas notiek pa 49. vai mums ir jābalso. 48. 49. arī atkrīt. Es tā saprotu, ka mūsu balsošanas beigās mēs balsosim par trešo grozījumu, un tad mums būs jāatgriežās, lai balsotu par 48 un 49. Tā tad man liekas, ka trešais grozījums ir pašā pēdējā lapā. Nu, man, manā balsošanas sarakstā tas ir desmitajā lapā vai devītajā. Nu, paga, paga, saka priekšādātais, mums tad priekš ir jābalso par pantiem un pēc tam par apsvērumiem, jo pantiem un apsvērumiem ir pavisam cits juridiskais spēks. Un būtu, baigi, būtu ļoti jocīgi, ja mēs tagad balsotu par apsvērumu. Bet nu labi, balsosim par 48. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 49. Vaisgerber. Sākam balsot par 49. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 14 pār un 22 pret. Tālāk 65. Eh, pāns, 9. un 51. grozījums ir identiski, kas ir par, kas ir pret. Tas ir pieņemts. Tālāk par 50. grozījumu pirmo daļu par Vanovas grozījums. Man liekas, ka tas atkrīt, bet mēs varam balsot par 50. grozījumu otro daļu. Tātad balsosim par 50. grozījumu otro daļu, jo pirmā atkrīta. Kas ir par? Varbūt, varēsim, varbūt varētu pārbaudīt elektroniski par 50. grozījumu otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par un 15 pret. Mēs tagad pāriesim pie desmitā grozījuma, ko es necu turmes kungs. Te mums ir jābalso pa daļām, kā to lūdzu tautas partija, un lūdzu balsosim par pirmo daļu. Kas ir par? Kas ir pret? Pieņemts. Un tagad balsosim par otro daļu. Būt par otro daļu balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 22 pār un 14 pret 2 atturs. Tālāk 52. atkrīt. Nu, mums ir jāpāriet pie turmēs 11. grozījuma, kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. 12. turmēs grozījums, kas ir par, kas ir pret, pieņemts. 53. veņo grozījums, kas ir par. Varbūt pārbaudīsim elektroniski šo 53. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts, ir 16 pār un 22 pret. Tagad pāriesim pie otrā konsolidētā grozījuma. To iesnieguši sociāldemokrāti un zaļie. Lūdzu, Klaud. Jā, nu, te mums ir mutiskais grozījums. Šis mutiskais grozījums jums tika visiem izdalīts. Varbūt man tomēr vajadzētu izlasīt, kas tur ir rakstīts. Uh, Priekšsādātājs saka, nē, nu jau visi to ir redzējuši, tad varbūt nevajag lasīt. Bet, nu, mēs balsosim par šo konsolidēto grozījumu, kā tas ir grozīts, kas ir par, kas ir pret, atturas Konsolidētais grozījums tagad ir pieņemts. Tas nozīmē, ka 13. E, ir atsaukts un 54. atkrīt. Mēs pārējām pie 55. un 56. kas ir identiski. Balsosim lūdzu par šiem grozījumiem. Kas ir par? Jā, beidzam balsot. 19 pret 19, tātad tas atkrīt. 57. un 50. arī atkrīt, tādēļ, ka mēs pieņēmām pirmo konsolidēto grozījumu, tālāk 14. turmēs grozījums, kas ir par, kas ir par 14. kas ir pret, kas ir pieņemts. Nu, labi, mums tagad ir 59. un 61. grozījuma pirmā daļa, tāpēc mums tagad ir jābalso par pirmo daļu. Tātad balsosim par 61. grozījuma e, pirmo daļu, kas ir identisks ar 59. grozījumu, kas ir par preta atturas, tas ir pieņemts. Tagad balsosim par 61. grozījumu otro daļu, kas ir par, kas ir pret, pieņemts. Tālāk. Fokskunga grozījums atkrīt, un tad mums ir vēl viens grozījums, ko iesniedz Foksakungs 62, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. Tālāk 107 pants, 63. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Tālāk 64. žavaina grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Tālāk 15, 16, 65 atkarīt, 17 grozījums ir nākamais, par ko mums jābalso, par kas ir par, Uh, balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 17. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts 17 pār un 19 pret viens atturs. 18. grozījums, kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. 66. žuvaina grozījums, kas ir par, kas ir pret pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 19. grozījuma pirmās daļas, kas ir par, kas ir pret. Tas ir pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par 19. grozījumu otro daļu, kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. Tālāk mums ir 68. kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. 69. žuvāns, kas ir par pret pieņemts. 20. grozījums turmes, kas par pret pieņemts. Tālāk 21. turmes grozījums. Tur mums ir balsojums pa daļām. Balsosim par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 20 pār 16 pret un viens atturas. Tālāk otrā 21. grozījuma daļa, kas pār, kas pret, tas ir pieņemts. Tālāk 70. parvanovas grozījums, kas ir par, kas ir pret. Man liekas, ka mums par to vajadzētu pārliecināties elektroniski, lūdzu. Balsosim par Parvanovas grozījumu numur 70. Beidzām balsot. Tas ir pieņems 27 pār 11 pret. Tagad pāriesim pie kompromisa grozījuma numur 2, kas ir par, kas ir pret. Tas ir pieņems. Un 71. grozījums atkrīt, 72. grozījums, kas ir par, kas ir pret. Tas ir pieņemts. Tālāk 22. turmes grozījums, kas par, kas pret. Mums vajadzētu varbūt to pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot par 22. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 15 pār 20 pret, 22 pret un 1 saturās. Otrais pants, 73. grozījums, kas par, kas pret. Tas ir pieņemts. 74. raptī grozījums, kas ir par, kas pret. Tas ir pieņemts. 23. par Vānovas grozījums. Kas ir par, kas pret. Tas ir pieņemts. Tālāk mums ir 9. apsvērums, 24. grozījums, Parvanovas grozījums. Tagad balsosim, bet Bet, nu jā, balsosim par to šā vai tā. Tātad par 24. Vai tas atkrita? Okay. Amendment, so nu tad, ja par nav jābalso par 24, tad arī par 25. mums nav jābalso. Balsosim par 26. grozījumu, 10. apsvērumā, kas par pret pieņemts. Tagad mums ir otrais grozījums, kas par, kas pret pieņemts. 27. verņo grozījums, kas par. Ā, tas ir atsaukts. Labi, tad pārējiem pie 28. žuvāna grozījuma, kas ir par, kas pret. Tas ir pieņemts. Tālāk 17. apsvērums 29. grozījums, verņo grozījums, kas ir pār, sākam balsot. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 24 pret un 15 pār. Trešais grozījums turmes, kas par. Lūdzu, sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 20 pār 18 pret 1 atturs. 30. žuvāna grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 31. virņo grozījums, arī atsaukts. Ļoti labi, tagad mēs balsosim par dokumentu kopumā. Lūdzu, galīgais balsojums elektroniski sākam balsot par šo dokumentu kopumā. Beidzam balsot. Tas ir pieņems 38 par, neviens pret, viens atturās. Ļoti labi paveikts darbs turmies kungs, ar to jūs arī apsveicu. Un tagad mēs pāriesim pie regulas turmesa kungam. Ir, ir arī referents e, šeit. Klod, vai tu vēlies ko teikt? Piektajā lapā, tad, kad runa par 67. tur ir mutiskais grozījums, bet tas visiem tika izdalīts, un tāpēc mēs varam turpināt balsot. Tagad pārējiem pie regulas. 13. grozījums ir atsaukts. Pārējiem pie Džuvēna eh, grozījuma 12 par. Pret. Pieņemts. 14. Sāņa Veisberga. Par pret noraidīts. Pirmais turmes kunga grozījums par pret pieņemts. Otrais turmes kunga grozījums par pret atturs pieņemts. 15. Severņo par pret pieņemts. Trešais turmes par pret Pieņemts. 16. Foks par. Nē, sākam elektroniski balsot. Sākam balsot par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24 pār 15 pret neviens neaturs. 17. un 18. grozījumi Foks un Veisgerberga. Par. Pret. Noraidīts. 19. 20. Par. Pret. Pieņemts. 21. 22. Par. Pret. Pieņemts. 21. otrā daļa. Pār. Elektroniski pārbaudīsim. 21. otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 22 pār 14 pret 1 apturs. Tad um, 23. atkrīt, 24. pār Vanovam. Pār. Jūs gribat nākt klājā ar mūsu grozīm, lūdzu? Pirmais teikt ka mums ir nepieciešama informācija, lai varētu izmantot, efektīvi izmantot uh, medikamentu, kā tas ir 9.59. pantā. Lūdzu to svītrot. Par pārējo tekstu to mēs varam atstāt. Šķiet, ka jūs izdalījāt dokumentu, visu to iepazinās. Jā, kurš ir pār šo grozīto tekstu? Par. Pret. Pieņemts. Tagad 25. Fokuskunga grozījums. Par. Pret. Norādīts. 26. Verņo. Sākam balsot par 28. Beidzam balsot. Norādīts 15 pār 24 pret. Kompromis grozījums numur 1 Te arī jums ir teksts, Turmas kungs izdalīja, kā to grozīt. Par. Pret. Pieņemts. 27. atkrīt, 28. verņā. Par. Pret. Pieņemts. 4. Turmas kunga grozījums. Šķiet atkrīt, jā? Ja? 29. verņo. Sākam balsot. Ā, nē, atsaukts, labi. Tad 30. verņo. Sākam balsot par 30. Beidzam balsot. 14 par 22 pret, noraidīts. Kompromisa grozījums numur divi. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Trīsdesmit pirmais atkrīt, tad trīsdesmit divi, trīsdesmit trīs, trīsdesmit četri. Jūs tos atsaucat? Jā, labi, atsaucat. Verņo kundze atsauc 32, 33, 34, balsoja par 35. 35. grozījums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 14 par 23 pret noraidīts. Tagad piektais turumas kunga grozījums par pret pieņemts. Konsultētais grozījums numur viens tekstu. Jā, mūtiskais grozījums, kāds jums ir. Šeit ir konsultēto grozījumu, kurš ir pār šo, kurš pret pieņemts. Tas nozīmē to, ka tagad mēs pārējām pie otrā panta. 7.37. Par. Pret. Pieņemts. 38. atkrīt. Devītais verņo atsaukts. Labi. Astotais žuvēna. Apār. Pret. Pieņemts. Desmitais verņo. Par to balsojam vai kā? Šķiet, ka tas atkrīt tagad. Atsaukts? Labi. Jo mēs jau balsam par 26. 11. Veisberg pārpret. Norēdīts. Un tagad kā balsojums. Elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār neviens pret un viens atturas. Lielas paldies! I think you deserve a round of applause. This is a real incentive to Tas tiešām ir uh, mudinājums izstrādāt vairāk ziņojums un atzinums. Paldies! Jūs esat vienmēr laipni gaidīts iekšējā tirgus komitejā. Un tagad tas būs jāsaka kopā ar vidas komiteju. Un tagad ejam tālāk. Divi atlikušie atzinumi. Bazai, bazai ziņoja, iniciatīva ziņojums par Solvit. Leave... Ja jūs gribat uh, iet ārā, varbūt es varētu jums ieteikt doties ārā nerunājot. Lūdzu, Busoja kungs, var jūs vēlties kaut ko teikt? Es esmu ļoti priecīgs, ka mans pirmais ziņojums ir radījis interesi tik daudzos kolēģos un mums ir tik daudz grozījumu. Es, grozījumu. es atbalstu lielāko daļu no šiem grozījumiem. Šis ziņojums ir bijis ļoti pozitīvs un es aicinātu jūs balsot par šo ziņojumu un balsojumu laikā man ir. Uh, mutiskais grozījums, par kur es esmu vienojies ar politiskajām grupām. Paldies par ANU referentiem, par IMCO sekretariātu darbu un visiem, kas pie šī ziņojuma strādāja. Nu, ļoti labi, saku priekšsādātājs, tad ķeramies vērsim pie ragiem, jo mums nav daudz laika, un bez tam mēs jau esam pamatīgi visu iekavējuši. Lūdzu, tagad balsosim par Busoju kunga ziņojumu. Sākam ar astoto grozījumu. Kas ir par? Kas pret? Pieņemts. Devītais, kas par, kas pret, pieņemts. Desmitais greka grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Vienpadsmitais eh, virkne, kas par, kas pret, pieņemts. Tā, trīspadsmitais Roitova, kas par, pret, pieņemts. Stīlers, 15. grozījums, kas par, pret, pieņemts. Greka 14. grozījums par pret pieņemts. 12. grozījums, kas par pret pieņemts. Buzutila kungs no lūgumrakstu komitejas, kas par pret pieņemts. 16. grozījums 6. punktā, kas par pret pieņemts. Lūgumrakstu komiteja Busutilkungs, kas par pret pieņemts pieņemts. 17. Roitovs grozījums, kas par pret pieņemts. 18. Roitovs grozījums un Pupakis kungs, kas par pret pieņemts. 19. par pret pieņemts. Stīleris 20. grozījums, kas par pret pieņemts. Tālāk 21. Roitovs, kas par pret pieņemts. Stīleres 22. grozījums, kas pārpret pieņemts. Kompromisa grozījums numur 1, kas ir pār pirmo kompromisa grozījumu, kas ir pret, tas ir pieņemts. Tālāk mums ir jāpāriet uh, pie Pie 29. grozījuma, ja es nekļūdos, tātad balsosim par 29. jo pārējie atkrīst, kas par pret pieņemts. Tagad mums ir ļoti daudz lūgumrakstu komitejas um, grozījumu, un mēs balsosim par tiem visiem reizē. Mēs balsosim no 3. līdz 11. kas ir par, kas pret. Visi ir pieņemti. Tālāk mums ir otrais kompromiss grozījums, kas par kas pret pieņemts. Tālāk. 31. grozījums kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Tālāk 12. punkts, 32. grozījums par pret noraidīts. 33. greka grozījums par pret pieņemts. 35. stīleris grozījums, kas pār pret pieņems. 34. buzoja grozījums, kas pār pret pieņemts. Tālāk 37. Roitovs grozījums, kas pār pret pieņemts. Tālāk mums ir 38, 36 atkrīt, un tālāk mēs pārējām pie 39. Vai mēs varam balsot par visiem Roitovs kundzes grozījumiem reizē? Varam? Nu labi, tad balsosim par visiem Roitovs grozījumiem no 39. līdz 43. kas pār pret pieņemts. Tālāk 44. grozījums, Kreitsman grozījums, kas pār pret pieņemts. 45. karasa grozījums ir kā papildinājums, kā par pret pieņemts. Tālāk par, par apsvērumiem. Pirmais grozījums, kas pār. Ā, varam balsot par visiem reizē. Par visiem apsvērumiem balsosim reizē. Ļoti labi par pret. Pieņemts. Nu, un tagad mums ir tikai elektroniski jānobalso par ziņojumu kā tādu. Lūdzu, balsosim. Sākam balsot. Arī es varu balsot, saka priekšsādātājs. I'm, I'm voting, uh, show... Arī es balsoju vienkārši aiz solidaritātes vēlos parādīt, ka es esmu par šo ziņojumu. Nu, brīnišķīgi. Tagad beidzam balsot, kad es esmu nobalsojis 34 pār 2 pret 1 atturas. Apsveicām referentu par uh, viņa pirmo ziņojumu, un kas ir bijis ļoti veiksmīgs. Nu, tagad mums ir. Uh, pēdējais punkts, kas ir par Tunas kundzes atzinumu par uh, jaunās Eiropas digitālās programmas izstrādi. Tunas kundze, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Kā jau Turmes kungs pareizi teica, mēs te strādājam pie atzinuma, un tas ir ļoti patīkams darbs. Es, protams, vēlētos pateikties uh, ne tikai sekretariātam, bet īpaši Terezai Pinto kundzei un arī mūsu ēnu referentiem, ar kuriem sadarboties man bija tiešām prieks. Un šis teksts ir um, tiešām ticis uzlabot. Loka kungs, Lokagārda kungs ir pamatīgi pie tā pastrādājis, tāpat arī Kelī kungs. Nu, un tiešām es domāju, ka mēs te veicam lielu ieguldījumu Eiropas nākotnes celšanā, un, protams, šī digitālā programma ir ārkārtīgi svarīga. Paldies, Tunis kundze. Nu, tad sāksim balsot. Lūdzu, Kelija grozījums, uh, otrais grozījums, kas pār pret, pieņemts. Tunas trešais grozījums, kas pār pret, pieņemts. Tunas ceturtais grozījums, kas pār pret, pieņemts. Sastais Pupakisa kunga grozījums, kas par pret pieņemts. De Jonga piektais grozījums kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret pieņemts. Septītais grozījums ir atsaukts, devītais de Jonga grozījums, man liekas, ka par to mums vajadzētu balsot. Lūdzu, sāksim balsot par devīto grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. 15 pār 20 pret, viens atturās noraidīts. Pārējām pie 10. grozījumu Papakisa kungs, kas par pret pieņemts. 13. grozījums, kas par pret pieņemts. 12. Roitovs grozījums ir atsaukts. Tagad mums jābalso par 11. de Jonga grozījumu. Sākam balsot par šo. Beidzam balsot. Noraidīts 13 pār 24 pret. Tālāk, pirmais kompromisu grozījums. Kas ir par? Pret? Pieņemts. Tālāk pārējie atkrīt. Mums jābalso par otro kompromisu grozījumu, kas par pret pieņemts. Tagad mēs pāriesim pie 21. grozījumu kā papildinājumu, kas ir par kas pret pieņemts. 22. kas par kas pret pieņemts. 23. kas par pret pieņemts. 24 kas pār pret pieņemts 25. kas pār pret pieņemts 26. pār pret. Man liekas, ka vajadzētu par to elektroniski nobalsot. Lūdzu, balsosim par 26. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 13 pār, 24 pret noraidīts. 27. grozījums, kas pār pret pieņemts. Tālāk pārējām pie apsvērumiem. Pirmais grozījums. Nu, balsosim par pirmo grozījumu, kas ir par pret pieņemts. Ļoti labi, tagad balsosim par visu atzinumu elektroniskā veidā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot.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 Uh, ladies and gentlemen, we've um, Dāmas un kungi, mums tāds gar, garš balsojums bija, tagad mums nav īpaši daudz laika, ir vairāki svarīgi jautājumi, kur vēlas kundze vēlētos par tiem runāt, vēlērs kundze komitejā lūdzu aicinu piedāvāja koordinatoriem. Mūsu sanāksme organizēja tikai 30 minūtes, līdz ar to jāsēdājas ļoti ātri, lai vēlērs kundzei būtu 30 minūtes. Koordinātori piekrītat? Jā, ļoti labi. Vēlēs kundze, jums ir pusstunda. Jo sešos jāsāk koordinātors sanāksme. Priekšstādātāja kungs. Klusumiņ, lūdzu. Uh, is, is small, so a... Tā ir maza zāle, tas ir labi, labi skan, un es gribētu, lai Vēlēras kundze varētu iepazīstināt mūs ar savu jautājumu pusstundas laikā. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es domāju, ka man nebūs vajadzīga pusstunda, lai aplūkotu to, to visu nedaudz birokrātiskā veidā. Uh, Bet tomēr jānosaka termiņš grozījumu iesniegšanai. Tas uh, būs nākamā nedēļa. Uh, visi, kas seko līdz lietai kopš pagājušā gada novembra, labi zina, par ko ir runa un kādā veidā es prezentēšu savu ziņojumu. Jūs esat redzējuši manus grozījumus, es koncentrējos uz būtiskākajiem punktiem un piedāvāju to izdarīt arī tagad. Vispirms Ekspertu uzklausīšana ar, ar, ar nacionālajiem parlamentiem, debates šeit un tikšanās ar apvienībām parādīja, ka vairumā gadījumu vairums uzņēmumu tiek aplūkot vienā un tā pašā veidā, kad runa ir par kompensācijām. Tas ir pirmais, ko es piedāvātu salīdzinājumā komisijas priekšlikumu. Mēs visu tāpat arī uzskatām, ka 5% soda nauda ir pārāk augsta. Es sākotnēji runāju par 2% 30 dienām, bet es domāju, ka 1% pārāk maz un domāju, ka mēs varētu sākt ar diviem procentiem, bet nevis ar pusprocentu vai vienu procentu. Es noteicu arī maksimālo vērtību. Trešais punkts, ko mēs šeit esam apsprieduši, ir Es no grupām esmu saņēmusi tādas signālus, ka vajag iekļaut arī valsts uzņēmumus. Tas ir 17. un 18. pants, kā jūs labi zināt. Mēs iekļāvām to šajā direktīvā. Un es to ie, ievietoju šai pantā lai būtu eh, tie paši noteikumi eh, visos gadījumos. Es cenšos to iekļaut pāntā, nevis apsvērumos. Es ceru, ka tas eh, izies cauri balsojumā, it īpaši plenāra sēdē, jo tas būtu ļoti būtisks ieguldījums. Runājot par kavējuma procentiem, es atkāpjos no komisijas priekšlikumiem pēdējā punktā, kur eh, desmit eh, tūkstoši eiro pasniegšanas gadījumā ir viens procents eh, šī kompensācija jānosaka. Es domāju, ka tas ir pārāk augsts, es nosaku maksimālo vērtību 100 eiro. Mēs gribējām īpašu gadījumu aplūkot, kad runājot par klīnikām, valsts slimnīcas, kurām mēs varētu nedaudz elastīgāku pieju dot tātad 60 eh, dienas maksājumam, bet tas ir vienīgais izņēmums. Pretējā gadījumā tas būs 30 dienu termiņš. Un dažos īpašos pamatotos gadījumos mēs varētu izskatīt variantu arī par 60 dienām. Bet 60 dienas eh, klīnikām, nu, Vācijā, piemēram, ir daudz klīniku, kur tiek nomaksāts ļoti ātri, bet ir arī valstis, kur termiņi ir stipri pārspīlēti. Un e, Tad es gribētu uzzināt, kādi būtu jūsu ieteikumi, bet pagaidām tas ir tāds, kāds ir. Britu piemērs. Eh, pozitīvais un eh, negatīvais saraksts, tas ir interesants eh, piedāvājums, tas ir uzvedības kodeks, kā saka Vācijā. Es esmu iepazinusies arī ar Lielbritānijas piemēru, tas ir ļoti interesants. Tas varbūt nav tīģeris bez zobiem, bet te ir noteikumi, ko var viegli kontrolēt un ko varētu pārņemtajā pozitīvajā sarakstā jā, jāpasaka skaidri, kā tas notiks. Un tad, e, tad ir jāīsteno kontroli. Tas ir nopietnas un interesants pieejams. Nu, dalībvalstīm tas nav jādara, nu, bet vajadzētu varbūt tomēr censties, manuprāt, to darīt. Es gribēju ņemt vērā arī iebildes uh, no uh, kopienu pusēm, un man bija zināmas grūtības, jo bija grupas, kas varbūt negribēja uh, likuma nostiprināšanu, citas savukārt gribēja, lai būtu striktākas normas. Līdz ar to bija atšķirīgi viedokļi, man bija jāatrod uh, zelta vidusceļš, un tas, manuprāt, ir tas, ko es jums piedāvāju. Un, protams, es ņēmu vērā šo uh, komunu iebildumus, bet arī stingros noteikumus no komisijas puses 5% ir pēc 30 dienām. Es tos nepiemēroju, bet centos mīkstināt. Lūk, ar dažiem punktiem, kas mums ir e, juridiskajā komitejā, mums ir tagad virknē e, grozījumu, un es domāju, ka beigu galā šī direktīva uzlabos 2000. gada direktīvu, un es priecātos, ja grozījumi, ko es no jums sagaidu, nostiprinātu mazos vidējos uzņēmumus, eh, uzlabojot to likviditāti, ļaujot viņiem palikt eh, tirgu un ieņemt tur labu vietu. Paldies! Much, uh, Barbara, Vaila. um, now... Paldies, Vēlērs kundzei! Švāba kungs, jūs vēlaties atbildēt? Jūsu grupas vārdā un arī Kreutzmann, citi daži prom. Īsas atbildes un atgādinu, ka ir ļoti maz laika, un mums šeit ir arī padome. Brainkungs. Nezinu, vai Brīkmens kundze ir šeit, vai ir kāds, jā, ir kāds, jā, no komisijas. Jūs esat tur. Sēles beigās. Ja būs laiks, tad arī aicināsim jūs komentēt, bet uh, sāksim ar Švāba kungu, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich darf zunächst mal im Namen unserer Schattenberichterstatterin äh, Margot. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos äh, referentei. Mēs ļoti labi strādājām kopā. Un man tika lūgts prezentēt dažas, tikai dažas iebildes, jo jau vēlas. Mēs uzskatām, ka priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Mēs tādu eh, nostiprināsim tekstu dažviet, dažkārt to darīsim mīkstāku, par ko tika runāts. Bet tas, kas mums ir svarīgi, lai mēs vienlīdzīgi attiektos uz visām iesaistītajām pusēm tirgo. Piemēram, tika runāts par klīnikām. Ir ļoti grūti noteikt, vai tā ir privāta vai valsts klīnika ir noteikumi, kas ir stipri atšķirīgi dažādās valstīs, un mēs katrā gadījumā gribētu, lai būtu vienlī, vienāda pieeja. Mēs gribam, lai noteikumi būtu vispārīgi. Tas ir pirmais. Otrakārt, mēs uzskatām, ka ietekmes novērtējumā komisija ir ļoti labi parādījusi, ka ja mēs nodarbosimies ar privāto interesu autonomiju, Tad tas ir tāpēc, ka tas ir nepieciešams, jo maksājuma kavēšanās pārāk daudz e, Eiropā, un tāpēc nu, ar to ir jānodarbojas. Mēs līdz ar to piedāvājam 30 dienu termiņu, kas automātiski e, uzsāktu procedūru, procesu, un maksimums vēl 30 dienas, lai samaksātu, lai nomaksātu pēc vienošanās, bet nevienu dienu vairāk pēc 30 dienām tiek uzsākts uh, process, un pēc tam to, nākamajās 30 dienās ir, ir uh, tas ir jā. paliksim pie 30 dienām, jo vienīgais e, direktīvā, kas vēl palika no 2000. gada, e, kā pašlaik piecas, sešas dalība valstis ir pieņēmušas likumdošanu, kas pārsniedz 30 dienas. Ir līdz ar to nu, valstu paražas kas ir grozītas attiecībā uz 30 dienām. Manuprāt, 30 dienas tas ir vienkārši lieliski, un izņēmumi ir jābūt ārkārtīgi retiem. Manuprāt, 30 dienas ir labs pieejams. Otrakārt, runājot par slimnīcām, es jums piekrītu. Tas manī nerada entuziasmu. Es saprotu jūsu tādu negatīvo nostāju. Es esmu aplūkojis kur situācija Eiropas dienvidos centrā, es gribētu varbūt dot manevra iespējas, ne jau nu runājot par piegādēm, eh, tiem produktiem, eh, par kuriem jūs runājat, bet par medicīniskajiem produktiem. Jo runājot par sociālo valsts aprūpes sistēmu, kas, eh, kur tiek maksātas subsīdijas, uh, un slimnīcas ir atkarīgas no maksājumiem, kas nāk no citurienes. Un neaizmirsīsim, kā ar saviem grozījumiem, ne, mēs gribējam šādu uh, uh, likumdošanu. Mazie un vidēji uzņēmumi var uzlabot savu situāciju tirgu, iekšējā tirgu un arī uh, pasaules tirgu. Tieši viņiem mēs gribam palīdzēt, un tieši tāds bija eh, komisijas sākotnējais mērķis, un tādam ir jābūt arī mūsu mērķim. Well, we, we're... Tas paldies tik tiešām. Nu, man liekas, ka mēs esam paveikuši diezgan daudz un uh, jau tuvojamies kompromisam. Um, un es tāpēc domāju, ka mēs turpināsim pie tā strādāt. Es tikai vēlējos atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas datums ir 2. mārts, un liels paldies eh, Vēlers kundzei par viņas darbu. Nu, tagad pirms es beidzu sanāksmi, man ir pāris paziņojumi. Uh, ko rosinu jūs ņemt aiz auss. Vispirmām kārtām par Traskoska kunga ziņojumu par Eiropas ekonomisko zonu un Zviedriju par iekšējā tirgus implementāciju un Šveice par iekšējā tirgus implementāciju. Es vēlējos jums pateikt, kā mēs to izskatīsim 8.